Ok, friends. Um... Dargie draugi, atsākam mūsu komitejas sēdi - ekonomiskais dialogs un viedokļu apmaiņa par 18. gada Eiropas pusgadu un konkrētām valstīm adresētie ieteikumi. Sirsnīgi sveicinam mūsu vidū Dombrovska kungu, kas ir komisijas priekšsēdētāja vietnieks Eiro un sociālā dialoga jautājumos un komisāri Taisēns kundzi, kas ir nodarbinātības sociālo lietu prasmju un darba spēku mobilitātes komisāri. Paldies, ka pieņēmāt šo uzaicinājumu šodien Ample Ekon kopīgajās debatēs runāt par konkrētiem ekonomikas jautājumiem un tieši par konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem. Diemžēl Moskavicī kungs, ekonomikas un finanšu nodokļu muitas komisārs, nevarēja ierasties šorīt Viņš pēdējā brīdī vakar vēl vakarā bija spiests eh, atteikt savu dalību tieši saistībā ar to, ka šodien un rīt ir Eiropas samits. Bet komisāri, kas ir atnākuši, mūs iepazīstinās ar komisijas novērtējumu par šīm programmām kas ir konkrēti sagatavots dalību valstīm. Un eh, padomi ir paredzējusi 13. jūlijā pieņemt šīs konkrētām valstīm adresētos ieteikumus. Un tad dalību valstīm jau būs eh, jāīsteno šīs rekomendācijas, eh, īstenojot to caur budžeta un ekonomikas politikām, kā šogad, tā arī nākamgad. Un uh, Mums eh, debatēs ir atvēlēts laiks apmēram stundu, bet eh, darbosimies eh, sekojoši 15 minūtes kopā. Ievadvārdiem došu vārdu, un iespējams, ka jūs varat kaut ko drusceņi arī piebilst, jo Moskvici kungs nav šeit, tātad katram komisāram ir drusku vairāk kā 5 minūtes. Tad ir paredzēts jautājumu un atbilžu sesija no Ekon un Empl deputātiem. Pusotra minūte katram jautājumam. Tad um, Taisens kundze un vairāki deputāti pulkstens 11.45 apmēram pēc pusstundas atstās mūsu telpu jo ir paredzēts eh, darbā nosūtīšanas direktīvas atklāšanas ceremonijas eh, brīdis. Un, protams, eh, mēs ļausim piedalīties kā taisens kundzei, tā arī deputātiem. Tas arī no manas puses būtu viss, un tagad dod vārdu Dombrovska kungam. Lūdzu, vārds jums, un ar lielu interesi uzklausīsim jūs teikto. Prieksēdētājs kundze, godātie deputāti, Man ir ļoti liels prieks šodien kopā ar komisāru Taisens kundzi jūs iepazīstināt ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, ko ir sagatavojusi komisija. Tie ir konkrēti ieteikumi turpmākajiem 12-18 mēnešiem. Padomi to pieņēma pagājušajā nedēļā, Eiropadome par to runās eh, šodien. Mūsu rekomendācijas eh, runā par struktūra reformām, investīcijām un atbildīgu fiskālo komiteju. Tās ir izstrādāts konkrētām valstīm un eh, ir ņemta vērā ikvienas dalību valsts izaicinājumiem pilnā finanšu eh, nu, joma. Šajās rekomendācijās tiek ņemta vērā arī situācija Eirozonā. Tas balstās arī uz Eiropas sociālo tiesību pilāru kas ir domāts sociālās sistēmas eh, pilnveidošanai, bet par to tuvāk runās Marijāna. Mēs vēlamies uzsvērt arī sociālā dialoga nozīmīgumu un to, cik svarīgi ir iesaistīt sociālos partnerus reformu procesā. Esam apklausinājuši dalību valstu valdības, visas iesaistītās puses, eh, sociālā dialoga partnerus un izstrādājuši šīs rekomendācijas. Komisija augstu vērtē demokrātiskas debatas, eh, kurās iesaistam arī parlamentu. Pats regulāri viesojos dalību valstīs, lai runātu dalību valstu līmenī ar īstenotājiem un arī ar atbildīgajiem komisāriem. Reformas ir nepieciešamas, un mēs diskutējām par to, kas stāv reformām ceļā un kādas investīcijas tam nepieciešamas. Uh, Šīs reformas tiek īstenots ļoti specifiskā ekonomiskā un politiskā kontekstā. Mūsu ekonomiskā izaugsme visā Eiropā ir spēcīgākā, turpmā, spēcīgākā desmit gadu laikā un publiskais finansējums arī atlapst. Makroekonomiskā <clears throat> līdzsvara saglabāšana ir veiksmīga, un tomēr ir jārunā arī par parādiem, kā dalību valstu līmenī, tā arī par tā saucamajiem indīgajiem, indīgajiem aizņēmumiem. Bet situācija ietekmē arī, eh, arī globālais tirgus. Mūsu rekomendācijām esam um, saņēmuši arī atbildes no tiem, kas tās īstenos. Tomēr šobrīd galvenais ir stiprināt makroekonomisko stabilitāti. Tam ir nepieciešams struktūrāls reformas, fiskālo buferu izstrādāšana, kā īsākiem, tā ilgākiem laikiem, un dalību, valstīs ir, dalību valstīm ir jāsakārto arī savi finanšu pakalpojumu tirgi ir jāstiprina valsts pārvaldes aparāts un cīņa pret korupciju. Ir jāturpina modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas un darba tirgi. Ir tādas valsts, kuras vēlas stiprināt arī veselības aprūpas sistēmu un pensiju jomu. Jo, kā mēs zinām, iedzīvotāju novecošanās ir izaicinājums vai ikvienā dalību valstī. Uh, Ir tādas dalību valsts, kuras uzsvēra apmācības un skološanās nozīmīgumu, un komisija vienmēr ir uzsvērusi to, cik svarīga ir mūža izglītība. Stabila un trieciena izturīga ekonomika ir ļoti svarīgs mērķis, un visiem ir skaidrs, ka ekonomiska nestabilitāte vienā dalību valstī pārmetas tādā vai citādā veidā arī uz citām. Tāpēc eh, mēs vēlamies palielināt budžetu struktūrāro reformu programmām līdz eh, turpmākajiem gadiem un runāt arī par to, kas notiks pēc 20. gada. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumiem stabilitātes un izaugsmas paktam, un pagājušajā nedēļā to apstiprināja arī padome. Komisija ir pārskatījuši šo stabilitātes Eh, paktu. Vispirms eh, padoma ir, ir mm, um, pārskatījusi Francijas budžeta deficītu, izskatījusi Francijas budžeta deficīta situāciju, bet šobrīd tas arī ir zem 3%, un šobrīd uh, no 24 valstīm 11. gadā tikai Spānija vienīgā šobrīd vēl pārsniedza uh, budžeta, uh, tātad šos te procentus, kas ir paredzēti budžetam parādiem. Uh, Arī Vācijas budžeta plāns eh, šobrīd jau atbilst eh, stabilitātes un izaugsmas paktam. Izvērtējām arī Itālijas un Beļģijas eh, parādu situāciju. Un, šī ekscesīvā deficīta procedūra šobrīd šīm abām valstīm nepalaidīsim. Tomēr padomi ir paredzējusi procedūru Rumānijai un Ungārijai. Esam pieņēmuši ikgadējo ikgadēju, tātad ik pa diviem gadiem pieņemto plānu, kas um, attiecas uz eirozonu, un neviena no septiņām valstīm, uh, kuras vēlas iestāties eirozonā, uh, neatbilst kritērijiem, kamēr uh, Bulgārija, Ungārija un Zviedrija atbilst Pie tam Horvātijas um, likumdošana ir atbilstīga iestājai Eirozonā. Par monetāro savienību runājot, ir nepieciešams um, ekonomiskās, tātad dalību valstu ekonomikas saistīt un ekonomiskos terminos mēs panāksim labus rezultātus tikai tad, ja visas dalību valsts īstenos reformas. Paldies! Eh, okay. Uh... Eh, Labi, paldies. Vai tagad mums uzreiz dot vārdu Taisens kundzei? Paldies, priekšsādātais kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Kā jau valdis to minēja, ekonomika aug straujākajā tempā desmit gadu laikā, un tas nozīmē, ka tagad mums ir iespēja raudzīties tālāk nākotnē un pievērsties uh, Eh, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmai, veidojot tās pamatu. Mums ir jāveido fiskālie buferi, tur, kur tas ir nepieciešams, lai uh, nodarbinātības un sociālie e efekti nākotnē varētu tikt mazināti. Mēs esam uz pozitīvu ceļu, spēcīgākai sociālākai Eiropai. Vairāk kā 238 um, mm, miljonu cilvēku bija nodarbināti Eiropas Savienībā, tas ir rekordskaits, bezdarbs uh, ir 7,1% līmenī. Uh, un tuvojas pirmskrīzes līmenim, un daudzās reformas, ko īstenoja dalībvalstis pēdējos gados, ir sākuši nest augļus. Joprojām ekonomikas ekspansija pietiekam labi nenāk par labu visiem pilsoņiem. Bezdarbs uh, saglabājas augsts dažās valstīs, Grieķijā 21%, Spānijā 17% joprojām. Tas ir augsts daudzos reģionos un, kā jūs zināt, arī zinām grupu uh, Uh, ietvaros, uh, piemēram, jauniešu vidū zināmas dalībvalstīs nevienlīdzība joprojām ir nedaudz augstāka nekā pirms krīzes, un uh, tā ir bijusi stabila visos pēdējos gados, un tomēr dažās dalībvalstīs ES kopš 2010. gada tā ir stipri palielinājusies. Līdzīgu tendenci redzam attiecībos cilvēkiem, kam ir risks nokļūt nabadzībā. Tie 23% Eiropas Savienībā pātrinājums ir uh, apstājies, bet uh, joprojām vēl nesasniedzam 2020. gada mērķi, un atkal ir dalībvalsts, kurās būtiski ir pieaudzis šis rādītājs kopš 2010. gada. Šo iemeslu dēļ mums ir jānodrošina, lai mūsu uh, Uh, pastāvīgās reformas, reformu pūliņi nāktu par labu ne tikai tik vajadzīgajai ekonomikas un darba vietu izaugsmai, bet arī sociālajām taisnīgumam un nevienlīdzības un nabadzības samazināšanai un um, mobilitātei sociālajā jomā. Kopš pagājušā gada novembra Eiropas sociālo tiesību pīlārs un uh, arī uh, papildus šīs te vērtējuma tabula um, atbalsta mums mūsu darbā. Uh, Un eh, šogad eh, tas ir daudz iekļāvies arī eh, konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, bet sociālo un izglītības jautājumu iesaistē šajos ieteikumos mēs vēlamies strādāt kopā ar dalību valstīm, lai ekonomiskais progress iet roku rokā ar sociālo progresu. Ļaujiet man uzsvērt dažus no svarīgākiem jautājumiem, ko esam identificējuši šā gada procesā. Uh, Straujais tehnoloģiskais progress tagad vairāk kā jebkad prasa reformas, lai uh, pārkvalificētu un uzlabotu prasmes Eiropas strādājošiem un lai arī izlīdzinātu izglītībā pastāvošo nevienlīdzību. Vienlīdzīga pieeja izglītībai var uh, ilgtermiņā ietekmēt gan individus, gan arī uh, sociālo kohēziju un ilgtermiņa labklājību mūsu sabiedrībās. Uh, Cilvēku integrēšana darba tirgu ir eh, pareizais ceļš, kā eh, panākt iekļaušanos sabiedrībā. Rekordlielam skaitam cilvēku ir šī iespēja, un tomēr ir tādas neaizsargātas grupas, kā piemēram cilvēku ar invaliditāti vai e, ieceļotāju pēcteči vai paši ieceļotāji e, ir vājās grupās. Un jābūt e, iespēja gan sievietēm, gan vīriešiem e, Uh, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, ģimenes uh, uzsākšanu, nevajadzētu to uh, uzskatīt par trūkumu un ir jānodrošina iespēja savienot darba un privāto dzīvi un jāpiesaist vairāk sievietes darba tirgu. Mēs bieži vien pareizi sakām, ka mums ir jā jālauž šie stikla griesti, bet dzimuma līdztiesības jomā mums ir vēl daudz vairāk darāmā nekā tikai jāmeklē vienlaicīgas iespējas. Sociālā sistēma situācija uzlabojās lielajā daļā dalību valstu, bet joprojām vēl pastāv nabadzīgie, kas ir strādājošie. Mums ir jādomā kā dalību valstīm šos jautājumus risināt. Te nav runa tikai par tēriņiem, ir jāvērš pūliņi uz rezultātiem, uh, um, kas ir iekļautība un efektivitāte sociālajā aizsardzībā. Tas nozīmē arī to, ka jānodrošina, lai visiem būtu vienāda pieeja um, veselības aprūpai, kas būtu labas kvalitātes un ko cilvēki varētu atļauties. Priekšsēdētāji, um, Eiropas parlamenta deputāti, es gribētu jums sirsnīgi pateikties par jūsu ieguldījumu nodarbinātības vadlīnijās, uh, kas notika EPSCO pagājušajā nedēļā Un uh, arī jūsu atbalsta rezultātā mūsu priekšlikumam tagad uh, galīgais kompromiss uh, liek lielu uzsvaru uz vienlīdzīgām iespējām, pieeju darba tirgumu, taisnīgiem darba apstākļiem un sociālo aizsardzību un iekļautību. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Un tagad mums ir iespēja uzdot jautājumus komisāriem. 1 minūte 30 sekundes katram runātājam, tātad pusotra minūte un 8 minūtes komisāriem. Sāksim ar ETP deputātu Kristofu Hetneru no um, Nodarbinātības komitejas. Vai jūs esat klāt? Jā, lūdzu. Es esmu šeit. Jā, tur jūs esat. Liels paldies! Jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es gribētu runāt poļu valodā. Lūdzu, izmantojiet austiņas. Szanowna pani komisarz, panie przewodniczący. Godātā komisārs kundze, priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Mēs redzam, ka Eiropas ekonomika attīstās aizvien labāk, valstu finanses, nodarbinātība, investīcijas ir uh, uz uh, laba ceļa, labi attīstās, bet uh, tas, ka ir mazāks bezdarbs, ar to nav pietiekami. Bezdarbs jauniešu vidū un strādājošo nabadzība un darba efektivitāte, pensiju problēmas sociālās aizsardzības problēmas un veselības aizsardzības problēmas, tur ir vajadzīgi papildus risinājumi. Mums vajadzētu veidot integrētu darba tirgu ar augstu nodarbinātības līmeni visiem, arī mazāk aizsargātajām grupām. Līdz ar to dalībvalstu reformās vajadzētu atbalstīt uh, Eh, tādus uh, pamatīgus darba līgumus un nevis šīs te nedrošās darba attiecības. Darba attiecības digitālajā pasaulē strauji mainās, un tāpēc darba ņēmējiem ir uh, arī vajadzīgas īpašas prasmes. Tāpēc uh, mūža izglītība ir ar lielu nākotni, arī darba mobilitāte ir jāatbalsta. Mums ir vajadzīgs labāks līdzsvars starp privāto un darba dzīvi, ir eh, vajadzīgas eh, elastīgākas darba stundas, darba laiki, labāki bērnu kopšanas atvaļinājumi un arī bērnu aprūpe. Ieteikumi dalībvalstīm ir labi, bet tie nav pietiekami labi ieviesti. Uh, Kopš Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada sākuma ieviešana ir bijusi tikai 9% līmenī. Daudzās dalību valstīs šie te valstīm adresēti ieteikumi vispār nav īstenot, un tas ir liels šķērslis mūsu um, problēmu risināšanā. Un tāpēc man ir jautājums, kāpēc Uh, rekomendācijas netiek pietiekami labi īstenotas un ko Eiropas komisija vēlas darīt, gatavojas darīt, lai pārliecinātu dalību valstis to darīt labāk. Thank you. Paldies. Tagad došu vārdu Vanden Kindlers kungam no ETP Ekon komitejas. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labrīt, komisāri. Divi jautājumi man ir par ekonomiku. Viena, uh, viens jautājums bija Moskavīcī kungam, kurš diemžēl nav ieradies, un uh, vicepriekšsādātājiem Dombrovskim. Otrs jautājums tātad par uh, Eiropas Savienības budžetu. Eiropas fiskālā padome uh, ir iesniegusi uh, no, nu, savu nostāju par 2019. gada budžetu. Vai komisija piekrīt uh, šim te novērtējumam, ka vajadzētu būt ierobežotai uh, fiskālajai nostājai, ko ir šitā fiskālā valde, jeb kolēģija pieņēmusi? Un kā tad tagad izskatās ar tādu uh, ekspansīvu un restriktīvu politiku, ka pāriem uz uh, restriktīvu politiku, kā to interpretēt, lai panākt pie, nonākt pie politiska rezultāta. Un tad jautājums uh, Moskovicī kungam uh, par agresīvo nodokļu plānošanu. 2000, kopš 2014. gada um, gada izaugsmes uh, analīze norāda, ka ir kopīgi jācīnās pret uh, nodokļu nemaksāšanu, bet ir arī Eirozonas ieteikums par uh, um, agresīvu nodokļu politiku. Tas ir labi, ir labi, ka šeit Eiropas komisija izvēlas tādu integrētu pieeju, bet šeit uh, problēma ir tāda, ka uh, rīcības grupa tieši to iesaka. Tagad tas ir mans jautājums komisāram. Vai abas šīs uh, lietas uh, sajiet kopā, vai uh, kā jums liekas, vai rīcības grupai šeit tas būtu jādara, vai uh, rīcības grupa neiet pārāk pietiekam tālu, un tāpēc komisijai ir pašai tas jādara. Paldies! Mr. Dombrovski. Hm? Um, okay, uh, thank you. Uh... Jā, paldies, liels paldies uh, par šiem jautājumiem, par pirmajiem jautājumiem. Ir vesela virkne jautājumu sociālajā jomā. Uh, kas tika pieminēti, par to izteiksies droši vien Marijāna, un es tagad eh, runāšu par konkrētām valstīm adresēto ieteikumu ieviešanu. Jā, patiešām, kā jau es minēju, progress eh, ieviešot eh, ieteikumus ir nevienmērīgs. Ja raugāmies uz dalībvalstīm un arī uz politikas jomām, vidēji mēs konstatējam uh, tādu ierobežotu vai nelielu ieviešanas progresu, uh, Kā jūs zināt, mums ir eh, šis te, šī te mēraukla, tā tad nav progress, eh, ierobežots progress, eh, neliels progress, vidējs progress un pilna ieviešana. Un mēs redzam, ka šeit varētu būt labāki rezultāti. Kādi tad ir veidi, kā to nodrošināt? Pirmkārt, ir svarīgi uh, lai būtu labāka atbildība par ieteikumiem un Eiropas semestra procesu nacionālā līmenī. Un tāpēc komisija ir aktīvi iesaistījusies uh, sarunās ar valdībām, nacionālajiem parlamentiem, bet arī sociālajiem partneriem un citām iesaistītajām pusēm dalībvalstīs, lai apspriestu Eiropas semestri, uh, jeb ekonomikas koordinācijas pusgadu, lai atbildētu uz jautājumiem uh, par to, kā lai Eh, dalībvalstis labāk uzņemtos atbildību par izaicinājumiem un kā mēs varētu tām palīdzēt šos izaicinājumus risināt. Otrakārt, ko mēs piedāvājam nākamajam daudzgadu finanšu plānam, proti pēc 2020. gada, tas ir arī nodrošināt eh, ciešāku saikni starp eh, konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem un pieejamo ES finansējumu. Uh, Un tādā plašā izpratnē, eh, iekļaujot arī eh, struktūrālos eh, investīciju avots un arī reformu atbalsta programmu, kur mēs piedāvājam ar 25 miljardiem eiro, kur nauda varēs tikt izmantota reformu īstenošanas instrumentam, proti, ka ar dalībvalstiem būs vienošanās par konkrētām reformām un tiks dot arī finanšu stimulu šo reformu ieviešanai. Uh, Un pirmā atsauca šīm reformām, protams, ir Eiropas eh, koordinācijas pusgads un eh, valstīm paredzētie ieteikumi. Tālāk par otrajā, otriem diviem jautājumiem par eh, budžetu Eirozonai. Jā, patiešām mums bija arī um, viedokļu apmaiņa ar Eiropas fiskālo kolēģiju un um, ir arī ieteikums uh, virzīties uz tādu ierobežotāku fi fiskālo nostāju. Šobrīd jūs zināt, ka mums ir Eirozonā tāda neitrāla fiskālā nostāja, bet eh, mēs zinām, ka ekonomika turpina augt. Mums ir sestais jau ekonomikas izaugsmas gads pēc kārtas. Uh, Tātad uh, ir eh, labi ekonomikas apstākļi, un eh, tāpēc ir svarīgi veidot fiskālos uh, buferus, rezerves, uh, pielāgot deficīta līmeni, lai mums ir lielākas uh, manevrēšanas iespējas fiskālajā jomā, tad, kad būs atkal ekonomikas lejupslīde. Un uh, mēs tāpēc uh, atbalstām šo te uh, Eiropas fiskālās kolēģijas eh, ieteikumu pāriet uz tādu ierobežotāku fiskālo noskāju, kas attiec uz komisijas pašas lēmumiem šajā jomā, joprojām eh, tie eh, nav pieņemti, tā būs daļa no mūsu semestra rudens cikla. Un pēdējais jautājums par agresīvu nodokļu plānošanu. Kāpēc tas ir iekļauts Eiropas semestrī? Jā, patiešām jautājumus, kas ir saistīti ar agresīvu nodokļu plānošanu. Mēs arī iekļaujām septiņu dalību valstu, uh, valstu ziņojumos, jo Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgads jau tieši par to runā, ka mēs koordinējam uh, makroekonomikas politiku un nodokļi vienmēr ir iekļauti Eiropas semestrī bijuši. Ja jūs atcerēsieties, uh, daudzas valstis ir saņēmušas ieteikumus par nodokļiem un cīņu pret agresīvu nodokļu plānošanu. Eh, tā ir arī daļa no mūsu ekonomikas un sociālās darba kārtības Eiropas Savienībā, jo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas eh, samazina nodokļu ieņēmumus dalībvalstīm, uh, um, vājina sociālo līgumu un ja tam ir arī pārobežu ieteikumi. Tātad no šī skatu punkta ir skaidrs, ka nodokļu jautājumu risināšana, tā skaitā agresīvas nodokļu politikas plānošana, ap, apkarošana ir arī mūsu uzdevums. Tagad Marija Arēna, lūdzu jums jautājums. Paldies! Tātad, ja mēs eh, varētu, tad eh, sociāldemokrātu grupa ieteikumos eh, ar prieku konstatē, ka ir vairāk sociālās dimensijas. Un, piemēram, jautājumi, kas bija sociālo uh, tiesību jautājumos, mēs redzam, ka uh, Eiropas semestrs tomēr galvenokārt ir par ekonomiku un uh, budžeta jautājumiem un uh, tomēr netik daudz par sociālajiem jautājumiem. Un šobrīd mēs uh, redzam, ka tiek runāts par struktūrālajām reformām, kas var būt kontraproduktīvas, ja ņemam par pamatu sociālos mērķus, piemēram, runājot par elastību nodarbinātības jomā, mēs varam redzēt, ka uh, elastības ieviešana nodarbinātībā var ļoti negatīvi ietekmēt uh, zinām skaitu strādājošo, un es tātad uh, um, uzdošu jautājumus komisijai. Pirmkārt, kā jūs novērtējat struktūrālās reformas ar sociālo asi? Proti, var novērtēt no budžeta viedokļa sociālās reformas, proti, kā ir samazināti tēriņi, bet sociālā loma, jomā vai uh, ir, uh, piemēram, um, uh, samazināt uh, izmaksas veselības aprūpas jomā, bet vai tas uh, tiešām uzlabos situāciju, vai cilvēkiem būs labāka pieeja veselības aprūpei? Tātad, kā jūs novērtējat no sociālā skatu punkta šīs reformas? Otrakārt, finanšu stabilizācijas uh, maksu ir eh, maksājuši galvenokārt eh, strādājošie, neaizsargātās grupas un eh, mazāk to ir maksājušas finanšu institūcijas. Vai mēs varētu saņemt novērtējumu šīm te finanšu stabilitātes uzlabojumam? Kas par to ir maksājis? Jo, ja tagad ir tāda uh, neapmierinātība Eiropā, tad uh, vidējais viduslānis tā tad uh, ir ļoti dārgi maksājis par šīm uh, reformām, bet viņi vēlas, lai pakalpojumi būtu labāks kvalitāts, kas ir pieejama Eiropā. Un ja mēs vēlamies atrisināt sociālās problēmas Eiropā, tad mums ir jācīnās par šiem jautājumiem. Jūs sniedzāt rezultātus attiecībā uz izaugsmi, tie ir pozitīvi rezultāti izaugsmas ziņā. Uh, Bet, ja mēs precīzāk paraugāmies uz valstu ieteikumiem, es gribētu arī tādu reģionālu pieeju redzēt, vai ir reģionāla pieeja nevienlīdzības mazināšanai zināmās sektoros, bērnu nabadzības apkarošanā un runājot par sociālo dialogu vājināšanu šobrīd. Un uh, par to, manuprāt, mums arī vajadzētu saņemt atbildes no komisijas. Uh, un nevis tikai būt tādai vispārīgai pieejai, viss iet labāk, mums ir labi uh, izaugsmas rādītāji, mēs zinām, ka joprojām pastāv grūtības un ir jāspēj pret, tā, pret tām cīnīties. Paldies! Paldies! Es domāju, ka mēs vismaz sāksim ar tā esens kundzi. Varbūt jūs varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Uh, Paldies, paldies, priekšsēdātājs kundze. Paldies par šiem jautājumiem. Es atbildēšu nīderlandiešu valodā, jo mums ir eh, lielisks tūkojums šeit Eiropas parlamentā. Un nu, tā tad runājot par uh, Eiropas uh, pusgadu. Mēs uh, strādājam pie šiem jautājumiem katru gadu un Eiropas arotbiedrību savienība ir norādījusi, ka Eiropas pusgad 2018. gadā ir visvairāk sociāla komponenta saturošais, kā jau kad. Mēs redzam šeit attīstību kopš 2014. gada. Un arī sasaukuma laikā mēs redzam, ka sociālā komponente un izsvērtība pieauga. Pieeja ir strukturēta. Mēs esam attīstījuši kopā sociālo pīlāru, pie tā ir strādājušas visas trīs institūcijas, un tas ietver sevī trīs sastāvdaļas un ir ietverts šajā Eiropas pusgadā. Mēs esam to izmantojuši arī nodarbinātības vadlīnijās un arī konkrētām valstīm adresātiem ieteikumiem. Ja parāgusimies uz to, tad uh, sociālajie jautājumi kas piedara pie sociālā pīlāra, ir, tiem ir pievērsta uzmanība. Ja tiek teikts, ka dalībvalstīs jābūt reformām un ka jāstrādā pie ilgspējīga finansējuma, tad tas tā notiek arī valdes uzsvēra, valsts finanšu jomā situācija ir būtiski uzlabojusies salīdzinot ar 2014. gadu attiecībā uz deficītu un arī parādiem situācija ir daudzkārt labāka. Taču šī finanšu stabilizācija ir nepieciešama, jo citādi nākotnē eh, nekas eh, nedarbosies eh, labi, un ja būs kaut neliels šoks, tad viss kā kāršnomiņš sabruks. Katru eiro var izdot tikai vienu reizi, un tā ir dalība valstu atbildība. Viņiem ir, ir jāraugās, kādas ir valsts finansējuma tendences jāparaugās, ko mēs darām veiksmīgi, ko mēs darām mazāk veiksmīgi, arī sociālā jomā. It īpaši nevienlīdzībā daudzās valstīs aizvien ir problēmas sociālās iekļautības, darba tirgus un skolu sektorā. Taču mēs par to runājam katrā valstī, kurš problēmas ir lielākas nekā citur. Jautājums par to, ko mēs darām Lai situācija uzlabosies, mēs um, diskutējam ar dalību valstīm, ar pilsonisko sabiedrību, un es domāju, ka dialogs ir vērtējams kā process. Mēs raugamies dalību valstīm, uz to situāciju, uz struktūru fondiem, uz to izmantojumu, uz tehnisko atbalstu, ko mēs sniedzam, un balstoties uz šī pamata mēs īstenojam reformas. Arī uh, skolu sektorā cieši sadarbojamies ar Eiropas a, ekonomiskās a, attīstības fonda principiem un OECD darbiem, izstrādājam kopējas skolu plānus, lai skolas vairāk pievērstos a, darba tirgus redzējumiem. Mums ir nepieciešama izaugsme, iekļaujoša un ilgspējīga attīstība, ja mēs domājam par um, cilvēku grupām ar migrācijas izcelsmi, gan tie, kas tikko ieradušies, gan otrās, trešās paudzes cilvēki. Jā, tāpat tas ir attiecināms uz izglītības sektoru. Šeit ir nepieciešams reformas valdes jau sākumā uzsvērt to, ka Daudzi eh, konkrētām valstīm adresētie ieteikumi ir eh, uztverti nopietni. Reformas tiek veiktas gan uh, veiksmīgāk, gan arī mazāk veiksmīgi. Un, ja mēs raugamies uz šo uh, gada skatījumu, tad uh, mainās um, daudzas jomas, bet, piemēram, izglītība un veselības aizsardzība nemainās tik ļoti ātri. Mēs vēlamies ar mūsu fondiem atbalstīt dalību valsts, ar mūsu tehnisko atbal atbalstu un arī ar mūsu Eiropas pusgadu. Nesam vēl pilnīgi visu sasnieguši, e, taču jāsaka arī, ka jau daudz kas ir mainījies, un mums ir jāredz šīs pozitīvās tendences un pozitīvā bilance. Paldies! Paldies. Dilvo kundze nākamā runātāja, lūdzu. Paldies. Uzstāšos Hjūbajē vārdā un uzstāšos franču valodā. Komisārs kundze, komisāra kungs, esmu ļoti gandarīta, eh, ka eh, komisija atsaucas uz 14. marta pagājušajā gadu pieņemto Eiropas parlamenta dokumentu un iekļauj sociālo komponentu ekonomikas politikā. Ieteikumi, lai samazinātu valsts deficītu, ir kā ieteikums domāts, un ko jūs domājat par sociālo tiesību un kompetenci iegūšanas jautājumiem? Nodarbinātības tirgu ieteikumi ir uh, atzinīgi redzēti, taču jāpievēršas nevienlīdzībai un sociālai netiesnībai. Komisijai ir uh, jārunā par uh, atalgojumu, par nevienlīdzību atalgojumā, par nabadzīgo uh, strādājušo darbību un arī par tiem, kas strādā sarežģītos darba, darba līgumos. Uh, Mums ir absolūti nepieciešams algu, pie, algu pieaugums. Šis priekšlikums ir tāds, ko a, atbalsta Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs, un tam vajadzētu dot lielāku pirktspēju darba strādājošiem un a, attīstīt a, ekonomikas attīstību, a, ne tikai a, pievēršoties a, valstu budžeta samazinājumiem. Sociāldemokrāti atbalsta savus priekšlikumus, lai samazinātu sociālo dempingu, tāpat arī, lai tas būtu labklājības samots dažādās valstīs un kā konkrēti strādās komisija nākamo gadu laikā. Un tāpat arī gribētu pievērsties kohēzijas fonda jautājumam ir ambicioza kohēzijas politika, tā ir ļoti nozīmīga, tā jāpaliek prioritārai finansējuma jautājumā, strādājot pie finanšu daudzgadsējums. Žēl, ka komisija daļu no piešķīrumiem struktūra fondiem Eiropas pusgada ietvaros un ekonomiskās pārvaldības laikā ir samazinājusi. Man liekas, ka fondiem ir nepieciešama sava a, pašu dinamika un ka nevajadzētu ietekmēt tos ar lēmumiem, kas ir pieņemti citā pieņēmuma pieņemšanas līmenī. L, a, vietējo un reģionālo uh, fondu un saistību nozīme ir ļoti nozīmīga. Vai komisija varētu paskaidrot uh, šo kohēzijas uh, politikas un Eiropas pusgada saikni, samazinot uh, nevienlīdzību un veicinot augstas kvalitātes darba vietu un darba līgumu rašanos? Paldies! Paldies tagad Dabrovska kungam laiks atbildē. Jā, yeah. uh, those, uh... Paldies par šiem jautājumiem. Sākumā par sociālo dialogu Eiropas pusgadā. Komisāra Teisen jau ļoti izsmeļoši runāja, mēs esam stiprinājuši sociālo dimensiju, spēcinājuši šo sociālā pīlāra izstrādi un uh, aptuveni trešdaļa no ieteikumiem ir saistīta ar sociālajiem un darba tirgus un uh, prasmju jautājumiem. Jūs uzsverāt, ka ir daudz dažādi aspekti - algas, nevienlīdzība, darba apstākļi. Jūs zinat, ka atbilstot, at, atbilstoši sociālajam pīlāram ir konkrēts iniciatīvas izteiktas. Tā, piemēram, sociālā aizsardzība visiem, tā ir iniciatīva, lai sociālo aizsardzību a, a, at, attiecinātu arī uz dažādām platformām, uz jaunām darba formām, uz eh, tām, kas, eh, eh, kuru apjoms palielinās. Un mēs izteicām iniciatīvas par darba un privātās dzīves sabalansēšanu, tāpat arī par godīgām un paredzamām darba apstākļu tēmām. Tātad tas ir jautājums, kurā ir konkrētas likumdošanas iniciatīvas izteiktas attiecībā uz to, kā mēs strādājam pie sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem. Nākamais jautājums par kohēzijas politiku un to, kā tas ir saistīts ar Eiropas pusgadu. Tas ir kas tāds, ko mēs piedāvājam nākamajā daudzgadu finanšu schēmā jāraugās, kā kohēzijas politika var risināt tās, tos izaicinājumus, kāda ir Eiropas pusgadā un konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem formulētas. Jo dalībvalsts pievēršoties šiem izaicinājumam, tām ir nepieciešams finansējums. Mēs nevaram absolutēt šo saikni. Un mēs zinām, ka kohēzijas politika, tai ir konkrēti mērķi, Nu, piemēram, ja mēs ņemam kohēzijas fondu, tad tā ir infrastruktūra, transports, enerģija, vidas jautājumi, un tā tas arī paliks. Līdz ar to varbūt, ka šeit ir saikne ar Eiropas pusgadu, un varbūt, ka tāda ierobežotāka, jo mēs pilnībā atzīstam, ka kohēzijas politikai ir savi mērķi, kuri jāsasniedz, un tas ir visvairāk, šeit runājam par investīcijām. Savukārt Eiropas pusgadā mēs runājam par struktūra reformām, investīcijām un um, valsts finanšu politiku. Tāpat arī mēs pievērsāmies kohēzijas uh, tematam, stiprinot uh, un uh, palielinot ISF un ISF plus totāla kopējā kohēzijas aploksnē, mēs apvienojam vairākus fondus, tā dodot tādu vienotāku, sinerģiskāku sociālo izdevumu jomu. Sociāla izdevuma kohēzijas politika pieaugs nākamajā daudzgad finanšu plānā, schēmā, ja līdz likumdevēji piekritīs komisijas priekšlikumam. Paldies! Paldies, laika ir aizvien mazāk, mēs nevaram turpināt ilgāk. Jautājumi būs apkopoti blokos. I ekon EKR runātāju neredzu. EKR Empel. Makintājas kundze lūdzu. 1 minūte 30. Es domāju, ka a, ziņas ir ļoti labas, ka nodarbinātības a, statistika pieauga Eiropā. Zinu, ka apvienotajā karalistē mums ir ļoti daudz cilvēku, a, rekordliels daudzums cilvēku, kuriem ir nodarbinātība un a, bezdarbs samazinās. A, tas ir zemākais pēdējo 40 gadu laikā. A, cenas un a, alga, šo, šī tendenci attīstība ir po, a, a, ir pozitīva. Pēdējo četru gadu laikā ir būtiski pieaudzis arī to cilvēku skaits, kas a, ir nodarbināti un kam ir īpašas vajadzības. Tāpat arī jārunā par minoritāšu grupām. Piemēram, a, apvienotajā karalistē etnisko minoritāšu grupu um, nodarbinātība ir pieaugusi desmit gadu laikā par miljonu cilvēkiem. Es raugos uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem par zināšanām un prasmēm, par to, ka jāinvestē prasmju apgūs problēmas un šo prasmju uzlabošanu tiem, kas jau strādā. Esmu norūpējusies par to, ka ne tikai apvienotajā karalistē, bet arī citur pamatprasības, inženierzinātnes, matemātika un citas netiek mācības pietiekamā vairumā. Minūte 30. Nē, man teica, ka es runāju par abiem - ekon un emplu. Jā, tad tiešām jums ir trīs minūtes laika. Mani neinformēja par to, saka priekšsēdētājs un runātāji turpina. Tātad. Mums ir vairāk nekā 800 tūkstoši brīvu darba vietu, un mana sajūta ir tāda, ka mums vajadzētu daudz vairāk ko darīt, lai iesaistītu jaunus cilvēkus uh, šo, cil šo darba vietu un darba pienākumu pildīšanā. Es gribētu zināt, vai komisija raugās uz šo uzņēmēju darbību. Mēs zinām, ka 85% no jaunām darba vietām tiek radīta MVU. Lūdzu, vai tas varētu būt pasākums, uh, ko komisija izmantos? Un noslēgumā. Jūs runājat par nevienlīdzību. Vēl uh, gribētu runāt par atšķirību samaksā saistīta ar dzimumiem un dzimumu līdztiesību. Kā komisija uh, rīkosies, lai samazinātu atšķirību? samaksā saistībā ar dzimumu līdztiesību 9,2% tās sniedz, un mums vajadzētu darīt vairāk visā Eiropā, lai samazinātu šo, tenden, šo, šos skaidrus, šo atšķirību, un gribētu uzdot jautājumus konkrēti, ko jūs darīsiet, lai to sasniegtu. Paldies! Atbilde. Tātad pirmām kārtām jautājumi saistīti ar prasmēm apvienotā karalistē, ja konkrētām valstīm adresētie ieteikumi apvienotāja karalistē ir prasmu jautājums, ir prasmes uh, palielinājuma programmas un uh, pievēršoties tam, uh, lai uzlabotu situāciju darba uh, tirgu apvienotajā karalistē ir vērojams zināms progress, īstenojot uh, konkrētām valstīm adresētos ieteikums par prasmēm. Un, kā jau jūs teicāt, nodarbinātības līmeņi tagad ir sasnieguši rekordlielus skaitļus. Raž, darba ražīguma pieaugums nav pārāk liels, neskatoties uz pozitīviem darba tirkus uh, statistikas skaitļiem, kas nozīmē, ka prasmes nav pietiekami labi izmantotas un uh, ir nepieciešama uzmanība šai jomai. Tāpat arī Ir vērts uzsvērt, ka 25% strādājošie, viņiem ir tikai zemas prasmes, un tie ir OECD skaitļi. Tā tad prasmju palielināšana ir, tā ir prasmju uzlabošana, par to ir jārunā, un tāpat arī citu prasmju iegūšana, pārkvalifikācija ir jautājums, kam jāpre, jāpievēršas. Tāpat jautājums par uzņēmēju darbību. Tas ir jautājums par Eiropas pusgadu un, un saistīts ar uh, biznesa vidi, lai kompānijas varētu sākt strādāt, lai eksistējošie uzņēmumi varētu investēt, radot vairāk darba vietu, un tas ir skaidrs jautājums Eiropas pusgadam. Par uh, atšķirību uh, dzimumu uh, algā saistībā ar dzimumu uh, jautājumiem. Mēs to monitorējam. Tās uh, valsts, kurās ir lielākās atšķirības, tā, ieteikumi tiek ietverti konkrētām valstīm adresētos uh, ieteikumos, lai izlīdzinātu šo maksājumu atšķirību, un tas ir darba jautājums arī, ar ko risina komisija. Jā, paldies, un arī es vēlētos pateikties komisāriem, ka esat ieradušies uz mūsu sanāksmi. Viena no domnīcām ir atklājusi, ka valstīm specifisko rekomendāciju īstenošana varētu būt labāka un eh, īstenošana tādās valstīs, kurās ir pārmēr defi deficīts, arī nav tāpat labākā un eh, īstenošana atšķiras eh, no valsts uz valsti un no nozars uz nozaru, un visbeidzot eh, daudz gada novērtējums skaidri parāda, ka īstenošana dažās no dalību valstīm uzlabojas, uzlabojas skatoties ilgākā laika nogrieznī. Tomēr īstenošana joprojām saglabājas pietiekami vāja. Vēlētos uzdot jautājumu, kā komisija nodrošinās to, ka struktūra reformas tiek īstenots. Un eh, pēc manām domām eh, triecienu izturīgas ekonomikas veidošana ir vislabākais, eh, vislabākās zāles pret jaunu krīzi. Tas bija pirmais jautājums. Otrais - kā dalību valstu fiskālās padomas un arī Eiropas fiskālā padome var uh, uzlabot īstenošanu. Paldies, prieksēdētājs. Kalvēšām Bonkungs nākamais lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs, un vēlētos pateikties arī komisijas priekšsēdētāja vietniekam, jo jūs palikāt, kamēr otra komisāra aizgāja. Bet eh, es vēlējos uzdot arī virkni jautājumu Tīsens Kurzai un Moskavicī kungam, un tomēr konkrēti runājot šis eh, Eiropas pusgads ir, eh, es, run, es runāšu tā tad, es runāju par Eiropas eh, semestri Spānijai, un šobrīd es esmu apmierināts ar to, ka Moskovici kungs uh, ir norādījis uz to, un arī Tīsens kundze uz to, kas Spānijā notiek. Spānija ir nepārvaldāma, Spānija ir zaudējusi vienotā tirgus eh, iespējas, un patiesībā šobrīd tas ir ārkārtīgi bīstam visai Eiropai. Tas ir sava veida um, pulvera muca visai Eiropai. Uh, pieauga naftas cenas, arī dolārs ir nestabils un <clears throat> atšķirības starp dalību valstīm pieaug un arī dalību valstīs iekšā pieaug. Un pieaug arī nespēja pārvaldīt. Un es domāju, ka Spānijas gadījums, ticiet man, pārmetīsies uz citām valstīm. <clears throat> Es domāju, ka e, ir daudz likts uz spēles, lai Spānija atjēgtos. Pretējā gadījumā tā būs Eiropa, kas e, grims. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Četras minūtes maksimāli lūdzu, Dombrovska kungs. Jā, paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem! Es eh, vēlējos, vēlētos sākt atbild, atbild uz šīm valstīm adresētie ieteikumu un to īstenošanu. Komisija turpina uzraudzīt, kā gada ietvaros tā arī vairāku gadu garumā un, eh, protams, eh, daudz gadu nogriezni raugoties situācija ir pozitīvāka nekā skatoties tikai gada ietvaros. Un saskaņā ar komisijas aplēsēm komisijas, eh, tātad dalību valstis eh, ir panākušas pietiekami daudz, izpildot apmēram 48% no iepriekšējā gada valstīm adresēto ieteikumu bet eh, tas ir vidējais skaitlis. Atšķirības starp dalību valstīm ir ļoti lielas un arī dažādu nozaru īstenošanā ļoti lielas. Un eh, nemaz nerunājot par tādām valstīm, kurās eh, makroekonomiskais līdzsvars nav labs, un šajās valstīs īstenošana tiešām būtiski atpaliek no tām valstīm, kurās makroekonomiskais līdzsvars ir stabils bet eh, progresu ceram dalību valsts uzlabos. Tātad konkrēti, ko mēs darām, ko komisija dara, es jau savos ievadvārdos ieskicēju, un eh, bieži esmu spiests atkārtot, ka mēs šeit runājam par valstīm adresētiem ieteikumiem. Tie ir ieteikumi, nevis pavēles. Tātad. Uh, Vēlreiz mēs mēģinām šos ieteikumus dalību valstīm pārdot, ja vēlaties, dialogu ceļā. Un tāpēc komisija daudz aktīvāk, ciešāk un niansētāk sadarbojas ar dalību valstīm dažādu Eiropas pusgadu nozaru īstenošanā, tātad konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanā. Un runājot par daudzgadu finanšu schēmu, arī to es jau pieminēju, komisija ir piedāvājusi stiprināt saikni starp Eiropas finansējumu, tajā skaitā kohēzijas un investīciju fondos un Eiropas padomu pusgadu. Tātad atkal šo saikni nevar padarīt tādu ārkārtīgi ciešu, jo investīcijām jau ir pašām savi mērķi, bet, protams, ka mēs raudzīsimies, lai sinerģija būtu spēcīgāka, un, protams, ka par to tiks runāts arī pieņemot daudzgadu finanšu schēmu par eh, nacionālajām fiskālajām padomēm runājot. Protams, eh, šīm padomēm ir būtiska loma spēlējama, un no komisijas puses mēs eh, turpinam pāraudzīt to, kā valstis īsteno konkrētus ieteikumus, uh, un kā šīs fiskālās padomas darbojas dalību valstīs, un kā savukārt šo fiskālo padomu izstrādātie ieteikumi tiek īstenoti dalību valstīs. Otrs jautājums. Tā tad konkrēti par Spāniju Es tomēr tik pesimistiski neskatītos uz patreizējo situāciju. Patiesībā Spānija ir viena no ātrāk augošajām un ļoti lielām Eiropas ekonomikām. Spānija ir īstenojusi ārkārtīgi daudz ekonomisko un citu reformu pēc krīzes periodā. Uh, kas eh, tiešām ir par pamatu ekonomiskai izaugsmai. Protams, Spānija joprojām sastopas ar veselu virkni problēmu, kas ir jārisina, citu starpā arī makroekonomiskais nelīdzsvars, jo kā privātajā sektorā, tā arī sabiedriskajā sektorā ir ļoti augsts parāda līmenis ļoti augsts, ir bezdarbs un tā tālāk. Tātad Spānijai vēl ir daudz jādara, un tomēr es vēlētos uzsvērt, ka Spānija ir panākusi ļoti daudz reformu ziņā. Par fiskālo aspektu runājot, mēs esam sagatavojuši atzinumu arī Spāniju par tās budžetu, eh, kas piesauc arī stabilitātes un eh, stabilitātes paktu un tiek runāts arī par pārmēru deficītu Spānijā, ko nevajadzētu pārsniegt arī šogad. Paldies, Kāri kundze, nākamā lūdzu. Tak, uh, Paldies un sveicināt šeit mūsu komitejām. Uh, Sveicināti, komisāra kungs, kad 16. gadā komisija ierosināja Eiropas sociālo pilāru, tad, eh, protams, eh, sociālāka Eiropa bija visu mutēs, bet eh, vajadzētu runāt ne tikai par ekonomiskajiem iegumumiem, bet arī Eiropas atbildību par sociālajām problēmām. Tāpēc konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, tajos, piemēram, Polija, Vācija, Itālija, Slovēnija, Malta, Luksemburga, tās eh, visas domā par pensijas vecumu palielināšanu, bet šajās valstīs ir arī augsts bezdarba līmenis, un, protams, ja pensijas vecums tiek palielināts, tad jauniem cilvēkiem darba tirgu iespraukties būs vēl grūtāk. Tātad sanāk tā, ka no vienas puses mēs dodam un otras puses ņemam, un sanāk tā, ka sociālais eh, pilārs no vienas puses mēģinās piesaistīt un mudināt jauniešus strādāt, un otrs puses darba vieta nebūs, jo pensionēšanās vecums tiek palielināts. Es vēlētos uzdot konkrēti jautājumu, kā komisija šo vienādojumu risinās, kā e, sociālais pilārs vairāk atspoguļosies valstīm adresētos ieteikumos, un e, ko komisija uzskata par to, ka, kā jau es, tev, kā jau es šeit teicu, tā tad no kā komisija vēlas eh, šo sociālo pilāru iestrādāt eh, valstīm adresētajos ieteikumos. Un visbeidzot, varbūt, ka komisijai ir pienācis laiks eh, parādīt savu sociālo pusi un patiesībā samazināt pensijas vecumu un nevis visu laiku tikai celt un celt un celt. Tikai tā jauni cilvēki varēs dabūt darbu beidzot. Thank you. Um... Paldies. <clears throat> Terija Rentkai bija jādodas prom, viņa atvainojas, ka nevarēja palikt līdz šim brīdim, un vairāk patiesībā tad neviens e, no zaļajiem nevēlas izteikties, tad e, tagad e, vārds papadimgurs kungam. Δύο ερωτήματα να σας απευθύνω. Το πρώτο είναι, καθώς η χώρα μου, η Ελλάδα... Dabrovska kungs, es gribētu uzdot sekošu jautājumu. Grieķija Grieķija te, trešā palīdzības programma tagad izskan, un vienošanās, kas ir noslēgta, iekļaujot pasākums attiecībā uz budžeta samazināšanu. Lēmums tika pieņemts Luksemburgā pagājušajā nedēļā. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Un otrs jautājums. Es gribētu zināt, kādēļ Eirozona visu laiku nosaka izmaiņas par krīzi, kas ir sagaidām. Eirozona ir nu, labākajā situācijā nekā tas ir bijis pēc pirms vairākiem gadiem, bet reformas visu laiku tiek prasītas. Nu, piemēram, Banku Savienības pabeigšana. Uh, um, noguldījumu uh, nodrošināšanas uh, garantijas sistēmas pabeigšana un tā tālāk. Tātad uh, monetārais fonds uh, prasa izmaiņas. Tāpat arī ir nepieciešama ļoti stingra kontrola, piemēram, no parlamenta puses tās ir uh, nozīmīgas uh, reformas un tiek visu laiku prasītas no uh, Grieķijas, taču tajā pašā laikā netiek uh, runāts uh, par eirozonas patiesu uh, budžetu. Eiro samitos netiek runāts par to. Nu, kādēļ uh, tā, kādēļ uh, šī uh, nogaidīga, kādēļ šī inerte jautājumos, kas ir uh, jāatrisina? Paldies, tagad Dabrovska kungs. Paldies. Vispirms eh, tātad eh, jautājumi, kas eh, bija uzdot par saikni starp sociālo pilāru un valstīm adresētajiem ieteikumiem. Tā tad, jā, tā varbūt nav gluži manas atbildības lautiņš Marijāna, par to varēs atbildēt, Tāpēc atbildēšu uz pensiju jautājumu, pensiju, pensionēšanās vecumu un kā tas ietekmē darba tirgu. Patiesībā jā, ir šis līdzsvars, kas mums ir vienmēr un visur jāmeklē, jo tas ir skaidrs iedzīvotājiem novecojot. Mēs saskarsimies ar jautājumiem, kas ir saistīti ar pensiju sistēmām, veselības aprūpas sistēmām. Līdz ar to arvien mazāk darbspējīga vecuma un strādājoši cilvēki nodrošinās pensiju maksāšanu. Tā tad, tā tad 60. gadā ir paredzēts, ka divi strādājošie mm, maksās par viena pensiju vai atbalstīs viena pensiju, līdz ar to mums ir jāmeklē risinājums. Uh, un Eiropas eh, komisija Eiropas pusgadā arī ir iestrādājusi ieteikumu tātad eh, šo saikni starp dzīvildzi un dzīvildes aplēsēm un to, kā nodrošināt pēc iespējas lielāku darbspējīgā vecuma cilvēku iesaistīšanos darba tirgū, jo tikai tā mēs varam nodrošināt mūsu sociālā modeļa ilgspējību. Nākamais jautājums eh, par Grieķiju. Jā, ir taisnība, ka Grieķija ir panākusi ļoti daudz. Grieķija šobrīd eh, vairs eh, nav Eiropas pro, šajā komisijas programmā, un 23. jūnijā Grieķija no tās tā tad ir pabeigusi. Un šeit ir trīs elementi. Viens ir ļoti svarīgi turpināt iet šo ceļu, pēc reformu un pēc programmas ceļu turpināt īstenot reformas, kas atgrieztu tirgu uzticēšanos Eiropas eh, ekonomikai, Eiro, eh, Grieķijas ekonomikai. Otrs eh, parādu sakārtošanas pasākumi. Mēs tos vērtējam ļoti pozitīvi Tātad eh, ir paredzēta EFSS aizdevumu eh, pārskatīšana, kas ir saistīta ar, ar um, parādiem, un eh, mēs vēlamies, lai Grieķija mēs pamazām atgrieztos tirgos, tātad dažādu profitu atmaksāšanu, ko mēs esam paredzējuši atmaksas periodu sadalīt pa vairākiem gadiem. Tas nozīmē, ka uh, līdz 22. gadam ir paredzēts uh, eh, IKP tātad uh, plus 3,5% apmērā. Komisija turpinās uzraudzīt šo situāciju un, ja nepieciešams, pieregulēs savu rīcību. Bet um, pēdējais etaps, ja pareizi atceros, 15 miljārdu eiro, kas eh, Grieķijai sniegs pietiekams skaidrs naudas eh, buferi, lai nodrošinātu pievienošanos tirgiem pēc iespējas nesāpīgāk. Tas eh, ir skaidrs, Grieķijas ekonomika atlapst. Līdz ar to šobrīd vajadzētu izmantot šo atlapšanas etapu Un es uzskatu, ka patiesībā Grieķija mūs vēl pārsteigs ekonomiskās izaugsmas ziņā. Tagad um, par EMU reformām, par EMU darba kārtības padziļināšanu. Kā mēs zinām, šobrīd notiek uh, samits, un es jau nevaru paredzēt, kāda būs uh, tā secinājuma un tomēr šķiet, ka banku savienības jautājums eh, būs ļoti karsti diskutēts, un eh, mēs um, vēlamies šo um, vienotās um, rezolūcijas finanse fondu izmantot, un um, ceru, ka um, padomu pieņems lēmumu arī par šo jautājumu. No komisijas puses vēlējos pateikt, ka depozītu garantiju schēmas progress nenotiek tik ātri, kā mēs to vēlētos. Darbs eh, notiek jau kopš 15. gada, bet eh, no fiskālās puses raugoties, jā, tiešām Francijas un Vācijas iniciatīva par eirozonas budžeta iedibināšanu. Uh, Mēs komisija šo ideju neatbalstam tādā tekstā. Mēs tomēr vēlētos, lai nākamajā daudzgadu finanšu schēmā būtu paredzēti īpaši Eirozonai pare domāti pasākumi. Un eh, mēs uzskatām, ka šie elementi ir savienojami ar Francijas-Vācijas priekšlikumu un arī E, ar citu valstu idejām, jo patiesībā virziens jau ir viens. Doma ir nodrošināt Eiropas līmenī šoku absorpciju, un tas ir apsveicami. Bet e, fiskālās diskusijas un niansētāk notiks e, kopā ar daudzgad finanses schēmas diskusijām, jo, protams, ka tas jau ir tikai un vienīgi loģiski. Šeit arī beigšies, pirms ka Marijāna varētu vēl ko piebilst. Jā, yeah, Jā, pavisam īsi. Paldies, priekšsādātāji. Tātad eh, es sapratu, ka jūs gribat uzzināt no manis, kāda ir uh, eh, eh, atšķir, tātad saikne starp valsts ieteikumiem šo rezultātu tabulu un pīlāru. Tātad pīlārā mēs visi kopīgi pieņēmām 20 principus vērtības, tas ir mūsu kompas, kas mūsu vada. Uh, Um, tajā ceļā, ko vēlamies iet kopā. Bet, protams, ja jūs vēlaties zināt, ko jūs darāt, tad ir jāmēra. Un tāpēc ir šis sociālais, uh, sociālā rezultātu tabula. Un, ja jūs raugāties uz valstu ieteikumiem un uh, šā gada pusgada uh, dokumentiem, tad redzēsiet, ka trīs uh, galvenās uh, jomas sociālajā pilārā ir nosaktas, tātad pieeja, iespējas, gūt izglītību, apmācību, uh, iespējas attiecas uz pieeju darba tirgumu un arī labi darba apstākļi ir svarīgi un sociālajie pakalpojumi un sociālā aizsardzība visiem iedzīvotājiem. Ja jūs paraugāties uz valstu ziņojumiem un ieteikumiem, tad redzēsiet, ka tie iedvesmojas no sociālo rezultātu tabulas rezultātiem. Uh, Protams, jūs eh, netradīsiet tādu mehānisku piesaisti. Ne jau katrs rezultāts ir eh, ieteikumos, mēs vienkārši norādām uz tām lietām, kur mēs redzam problēmas, un šo rezultātu tabulu izmantojam drīzāk kā tādu skrīninga instrumentu, kas ir integrēts eh, plašākā kontekstā dalību valstī. Un zinot eh, situāciju dalību valstīs, mēs tātad pēc šīs rezultāta tabulas redzam, kādā situācijā ir dalību valsts, cik tālu tā ir no mērķa, eh, kāds ir konkrētais mērķis, mēs varam salīdzināt eh, savstarpēji dalību valsts situāciju, lai novērtētu, vai tās virzās uz priekšu labā veidā, kura valsts virzās labāk, kura netik labi. Uh, sasniedz rezultāts un kāda ir vispārējā situācija. Un es domāju, ka tas tiešām ir labs instruments, kas mums palīdz un kas mums jau ir palīdzējis, jo mēs eh, redzam jau rezultātus, proti, ka eh, mēs eh, monitorējam ne tikai ekonomisko, bet arī sociālo situāciju dalību valstīs, un es domāju, ka varam tiešām pozitīvi novērtēt šo instrumentu, ko simtprocentīgi arī izmantojam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Laura Agēja tagad. Grazie, prezidente, buongiorno. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, komisārs kundze! Šeit ir dažādi vērtējumi, dažādi viedokli attiecībā uz uh, valstīm adresētiem ieteikumiem, un man jāsaka, ka situācija Itālijā uh, nav īpaši uh, ieguvusi no uh, šīs te struktūrālo reformu uh, pozitīvās attīstības, kā jūs minējāt. Šie te noteikumi, nosacījumi, kas ir paredzēti attiecībā uz nākamā pārskatīšanu, struktūra reformu ievērošanā, un tas attiec arī uz līdzekļu piešķiršanu no Eiropas Savienības puses, tas arī ir jākritizē. Ja mēs raugāmies, kas pēdējās dienās notiek Itālijā, tad jāsaka, ka Itālijā e, ir 5 miljoni cilvēku, kas dzīvo absolūtā nabadzībā, kuriem nav pieeja um, pienācīgiem dzīves apstākļiem, un ja tur vēl tiek izdarotas struktūrālās reformas, uh, kuru ietekme nav pārbaudīta, tad tam var būt ļoti negatīvas sekas. Esmu pārliecināta, ka Tīsenes kundzes uh, sociālā nostāja attiecībā uz šīm reformām tiek meklēta, bet uh, tur ir jāraugās, kāds tad ir konkrētais priekšlikums saturs jo īpaši runājot par eh, padomas lēmumiem, eh, runājot par eh, privātās un darba dzīves savietojamību. Um, tur sākotnēji uh, viss bija pozitīvs, bet tad pēc tam viss pozitīvais tiek izņemts ārā, un es ceru, ka trialoga ietvaros uh, mēs varēsim zināmas lietas atkal koriģēt, bet esmu pārliecināta, ka, ka šeit tiešām vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz sociālajiem jautājumiem. Ir 5 miljoni nabadzīgu cilvēku Itālijā, un ir, Itālijai ir jāizveido instruments nabadzības atkar, apkarošanai. Un uh, struktūra reforma varētu būt uh, darba uh, iestāžu um, reformēšana, bet katrā ziņā ir jānovērš tas, ka ir pārāk daudz nosacījumi, uh, lai saņemtu Eiropas uh, naudu. Un ne, nevajadzētu būt tā, ka tikai tās valsts, kas īsteno eh, struktūra reformas, kas bieži vien ir ļoti sāpīgas, saņem Eiropas atbalstu. Paldies! Nākamais runātājs, es varu jums uzdot eh, jautājumu, jo jūs arī um, komisija, eh, jūs teicāt, ka eh, jūs Beļģijā uh, stādīsiet priekšā rezultāts attiecībā uz Beļģiju. Līdzsvarotais uh, budžets Beļģijai, tātad prasības uh, ir atkal atliktas līdz 2020. gadam. Uh, ka katru gadu vismaz par 0,6% no IKP šie radīti ir jāuzlabo, un tā ir sagadīšanās. Varbūt jūs dzirdējāt, ka federālais plānošanas birojs Marta jūnija pārskatā norādīja, ka deficīts nevis pazemināsies, bet pieaugs. Tātad 1,7 tie būs 2020. gadā. Un tas tiek balstīts uz nodokļu problēmām, kas tagad ir radušās, ka jau Eriks Van Rompuis to paredzēja, tātad būs tāda spēcīga dinamika nodokļu ieņēmumu iztrūkumā un jārēķinās arī ar to, ka pieaugs procentu likmes un tas nav labi eh, valstī ar tik daudz veco parādu. Tātad kā jūs vērtējat eh, komisijas eh, novērtējumu attiecībā uz Beļģiju un šīs valsts parādiem, un kā jūs to sasaistāt ar Beļģijas plānošanas biroju nesenajam paziņojumam? Emilians Pāvels, lūdzu. Lielas paldies! Paldies arī par to, ka atgriezāties Taisens kundze. Vakar es saņēmu no Junkara kunga atbildi. Uh, Tas bija ēpasts, kas tika nosūtīts 14. Uh, jūlijā, uh, proti, ka jūs uh, mm, parūpēsieties par rumāņiem Vācijā. Es gaidu atbildi par to. Un tagad par ieteikumiem Rumānijai. 2016, the European Commission said we will have 3.6% uh, increase in GDP in Romania and 27. Tātad pieaugot, runājot par pieaugumu, mums bija 7% pieaugums Rumānijā. 4,3 2018. gadā ir plānots. Redzēsim, kāda būs realitāte, kas maksās par šo, par šiem paredzējumiem. Ja jūs kļūdaties, jūs maksājat un eh, šīs konkrētām valstīm adresētie ieteikumi noteikti balstās uz kādiem objektīviem kritērijiem. Kas ir objektīvi kritēriji? Mums ir valdības plāns, kas saka un paredz, kad minimālā alga pieaugs. Tā ir paredzamība, Tātad tie, kas saņem minimālo algu, tiem arī vajadzētu būt spējīgiem dzīvot, un tas ir objektīvs kritērijs, un tas ir tas, ko mēs gribētu uzsvērt. Tātad mēs gribētu arī infrastruktūrā investēt. Un tas ir tas, ko komisija vēlas, bet mums ir arī deficīts 3% apjomā 3% gadā. Un tāpat ir uh, 37%. Mums 37, 61, 81 Francijā, 67 Vācijā. Kā jūs domājat, kā mēs varētu slēgt šo atšķirību starp mums un uh, Vācija 3% atšķirība ir gadā Eiropas parlamentā? diemžēl nebija iespējams līdzfinansējumē S procentiem uh, neieskatīt deficītā. Lūdzu, strādājiet, lai, uh, lai uh, tas neparādītos uh, deficītā. Paldies, tagad laiks atbildē. Thank you. Um, well, first of... Jā, paldies. Es gribētu sākumā Lāra Sahējas jautājumu skatīt. Jūs uh, sūdzaties, ka ir, ja būs uzsver to, ka trialogos uh, skaitļi samazinās un ka rezultāti ir zemāka nekā mērķi, jā, tas tā notiek. Tas var notiek gan vienā, gan otrā virzienā. Un tās ir politiskas institūcijas, un ir nepieciešams kopīgs risinājums. Uh, ir nozīmīgi tāpat arī uh, risinājumu attiecībā uz uh, strādājošiem, uz uh, dažādām citām institūcijām. Ja parlaments uh, sastrādā, uh, izstrādās labus un veiksmīgus uh, uh, ziņojumus, tad būs iespējama arī labāka reakcija. Aktīvā darbtirgus politika nosaka to, ka mums ir iespējams uh, uzlabot uh, kapacitāti un aktīvo darba tirgus uh, politiku, par Beļģiju runājot pavisam īsi. Stātojot stil. Uh,